balsts nāk no mūsu, nāk par labu mūsu iedzīvotājiem, nevis uzņēmumiem. Tas ir pamats. Tagad debates ir slēgtas, saka priekšsēdētāji. Un jau nākošais šī vakar darba kārtības jautājums ir Tarabēlas kunga ziņojums Vīriešu un sieviešu līdztiesība Eiropas Savienība, 2000, Savienībā 2009. Un tāpēc vispirms vārds referentam Tarabela kungs jums iespēja izteikties uz četrām minūtēm. Priekšsēdētājs kundz, dārgie kolēģi, es vispirms gribētu sveikt Eiropas komisiju par tās lielisko ziņojumu. Būtībā šis eh, ziņojums par vīrošu un sieviešu līdztiesību man ir jo īpaši svarīgs, jo tas ir pirmais ziņ, eh, ziņojums, ko es eh, šajā komisijā prezentēju. Un tas arī ļoti svarīgs ziņojums, ņemot vērā pašreizējo uh, ekonomisko un finansu krīzi Eiropas Savienībā. Un jāņem vērā arī, kāda ir tās ies, kāds ir tāds iespējas uz sievietēm. Jā, krīzes sākumā vairāk no tās cieta vīrieši, tie vairāk tika atlaisti. Bet uh, tagad jau uh, abiem dzimumiem atlaišanas ritms ir tāds pats. Bet uh, jāņem vērā, ka sievietes pārsvarā strādā puslods darbu. Un Eiropas komisija ir šeit eh, sniegusi konkrētu statistikus datus par eh, šīs krīzes iespaidu uz sieviešu nodarbinātību. Un tad ir eh, jā, jārūpējas par to, lai sievietes neskar šī krīze neproporcionāli. Un Te apmēram tika arī norādīts, ka 20 līdz 24% sieviešu cieš no fiziskas vārdarbības eh, savas dzīves laikā, un vismaz 10% no viņām cieš no seksuālās vardarbības. Un arī tā būtu jānovērš. Spānijas prezidentūra ir izvirzījusi uh, par vienu no savām prioritātēm šo cīņu pret sievi, vardarbību pret sievietēm. Un Tāda arī tiek eh, vērsti centieni, lai veidotu Eiropas mandātu sieviešu aizsardzībai. Un eh, būtu jāizvērš arī informēšanas kampaņas eh, cīņai pret vardarbību pret sievietē. 59,1% sieviešu šodien strādā bet vēl ar vienu ir diezgan liela atšķirība atalgojuma ziņā. Tā ir no 14 līdz 17 procentiem salīdzinot ar vīriešiem. Un Eiropas komisija līdz ar to pieprasa, lai dalībvalstis pieņemtu normatīvos pasākums, lai sievietes eh, tiktu eh, nodarbinātas vairāk arī privātu uzņēmumos. Un e, jāņem vērā, ka. Uh, Uh, vienai sievietei bija jāatsakās no savas, uh, sava vadītājas amata, autobusu vadītājas amata, tāpēc, ka viņas priekšnieks pret viņu izturējās kā pret savam amatam neatbilstoši, tāpēc vien, ka viņa bija sieviete. Un te, protams, ir jāizvērš uh, kampaņa skolās. Uh, Un runājot par eh, seksuālo un reproduktīvo eh, veselību, te ir arī jāņem vērā, ka 24 eh, no 27 Eiropas Savienības dalību valstīm ir atzīts, atzīta iespēja veikt abortu, bet tas būtu jānovērš ņemot vērā citus, ies, eh, ņemot vērā pretabaugļošanās līdzekļu esamību. Un vēl viens aspekts ir maternitātes un paternitātes eh, pabalsti. Mēs uzskatām, ka maternitātes pabalsts būtu eh, jā, jāsaista ar paternitātes pabalstu. Un visbeidzot, es gribētu sacīt, ka uh, Eh, šis eh, ziņojums ir guvis visu politisko grupu atbalstu. Un es gribētu aicināt savus kolēģus atbalstīt šo ziņojumu, kad par to tiks balsots trešdien. Lielas paldies! Paldies, eh, Tarabeles kungs, Špidlas kungs, komisāra vārds jums. Priekšstādātājs kundze, dā, dāmas un kungi. Komisija augstu vērtē ziņojumu Vīriešu un sieviešu līdztiesība Eiropas Savienība 2009. Es pateicos referentam Tarabela kungum, kungam par Eiropas parlamentu pausto atbalstu Eiropas eh, komisijas centieniem. Dzimuma līdztiesība ir Eiropas Savienības pamatvērtība, un tas ir svarīgs priekšnoteikums, lai sasniegtu mērķus, kas saistīti ar sociālo kohēziju un nodarbinātību. Pamatojoties uz to, Eiropas eh, Savienība ir izveidojusi tiesību aktus, kas eh, sekmē, sekmē vīriešu un sieviešu līdztiesību. Taču šis mērķis vēl ar vienu nav sasniegts. Eiropas komisija piekrīt referentam tā jautājumā, ka ir jāturpina mūsu centieni šai virzienā. Jāvairo sieviešu nodarbinātība. Pēdējo piecu gadu laikā Eiropas komisija ir strādājusi vīriešu un sieviešu līdztiesības jautājumos Tā ir piedāvājusi ceļa karti un arī vairākas nozīmīgas iniciatīvas. Piemēram, komisija ir ierosinājusi konkrētas darbības, lai mazinātu atalgojuma atšķirības starp sievietēm un vīriešiem. Tas, šī atšķirība ir līdz pat 17%. Tas ir pilnīgi nepieņēmami. 2010. gadā komisija iesniegs ziņojumu par uh, pašreizējiem uh, notikumiem šajā ziņā un arī strādās priekšlikumus, kā novērst šo atšķirību atalgojumā. Un tad arī būs eh, Eiropas parlamenta rezolūcija. Es gribu atgādināt, ka 2009. gadā Eiropas komisija izvērsa informatīvo kampaņu visiem Uh, visiem atalgojuma sistēmā iesaistītajiem. Un mēs turpināsim šo kampaņu 2010. gadā. Ir jāpalielina sieviešu īpatsvars ekonomikas un politikas jomā. Un jāpavairo sieviešu skaits lēmumu pieņemšanas nozarē. Pat labam 35% eh, deputātu Eiropas parlamentā ir sievietes. Tomēr eh, dalību valstīs tikai 24% no parlamentāriešiem ir sievietes. Un mazāk par 11% no uh, augsta līmeņa vadītājiem ir sievietes. Un es esmu gandarīts ka šo, par to, ka šodien es varu sacīt, ka uh, dzimuma līdztiesības institūts Briselē ir sācis savu darbību un tiek veidota arī filiāla Viļņā. Ņemot vērā pašreizējo krīzi, darba jomā daudz tieši tieši sievietes. Pastāv risks, ka sievietes atradīs jaunu darbu grūtāk nekā vīrieši. Dāmas un kungi, savu mandātu laikā es apņēmos uh, uzlabot līdzsvaru starp profesionālo un ģimenes dzīvi. Komisija augsti e, vērtē nepieciešamību nodrošināt dzimumu līdztiesību. Un tāpēc komisija arī ir veikusi ietekmes novērtējumu par iespējamām izmaksām šai šīs uh, jomas analīzes veikšanai. Komisija strādās šajā virzienā ar lielu pašadevi. Es gribētu vēlreiz izcelt, cik liela bija Eiropas parlamenta un komisijas sadarbība, lai cīnītos par vīriešu un sieviešu līdztiesību. Tas nav pašmērķis. Vīriešu un sieviešu līdztiesība ir priekšnoteikums kohēzijas un darba tirgus veiksmīgas eh, funkcionēšanas nodrošināšanai. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Grazie, komisārio. Paldies, komisāra kungs. Tagad vārds Eiropas eh, tautas partijas pārstāvei Lulingas kundzei divas minūtes, lūdzu. Liels paldies! Ņemot vērā to, ka par šo ziņojumu eh, pārsvars balsojot par bija tikai trīs balsis, un līdz ar to Ehm, protams, ka jāņem vērā, ka vēl ar vienu pastāv vīriešu un sieviešu nelīdztiesību par spīti lielajai uh, tiesību aktu gūzmai šajā jautājumā. Kāpēc šī līdztiesība vēl ar vienu nepastāv? Kāpēc? Tāpēc, ka direktīvas netiek īstenotas, tāpēc, ka cilvēki, kas tiek diskriminēti, nemeklē savu taisnību tiesā. Un mums ir jāraugās uz to, kā mēs varētu nodrošināt, lai dalību valstu valdības un sociālie partneri un darba devēji īstenotu visus šos lielos tiesību aktu instrumentus. Un te, protams, ir visādi, visāds nianses par uh, sievietēm, pret kurām tiek vērsta vārdarbība. Visi šie grozījumi tie tikai tie tikai relativizē pašreizējo situāciju. Bet, bet ņemot vērā to uh, konkrēto uh, situāciju, kāda sievietēm pat labam ir, tad jāsacina, ka sieviešu nodarbinātībai ir tieši pretēji, pretēji sekas bet visi šie eh, priekšlikumi izveidot eh, sieviešu aizsardzības, aiz, tiesība aizsardzības hartu un jaunu visādas eh, novērošanas institūtu izveide. Tas viss tikai palielina administratīvo slogu, bet tas ir pilnīgi kontraproduktīvi un nekādā veidā tas nesekmēs vīriešu un sieviešu līdztiesību. Tas ir pilnīgi smieklīgi. Un vēl man ir jāpauž nožēla par vairāku deputātu spītību, uh, kad viņi apgalvo, ka aborts uh, veicinot uh, seksuālo veselību. Nē, jaunajām sievietēm jābūt eh, labāk informētām kontraceptīvos jautājumos, nevis ir jānodrošina eh, bezmaksas eh, abortu veikšana. Mums ir jānovērš tas, ka jaunas meitenes kļūs dzemdē bērns vai arī spiesas izdarīt abortu. Un es gribētu vērsties pret vairāku savu biedru ekstrēmismu. Grācie. Paldies. Sociālistu un demokrātu vārdā Garcija Peres uz pusotru minūti, lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es gribētu pateikties Tarabela kungam par eh, viņu veikto darbu šai ziņojuma sakarā. Es gribētu pateikties arī visiem kolēģiem, kas ir eh, snieguši savu ieguldīju šai ziņojumā. Pirms gada mēs. Uh, Eh, apspriedām ļoti līdzīgu ziņojumu. Bet, diemžēl, mums ir jāturpina šis darbs pie ļoti svarīgajiem jautājumiem. Mēs patiesībā neesam neko daudz panākuši savu mērķu sasniegšanā. Vīriešu un sieviešu līdztiesība vēl arvien nepastāv, un tas attiec uz visu pasauli. Eh, mēs, mums nav izdevies samazināt atalgojuma atšķirības, Uh, darba un ģimenes dzīves uh, līdzsvarošana, uh, vardarbība pret sievietēm, mazāk aizsargāto grupu vai sieviešu invalīdu situācija. Mēs šīs tēmas apspriežam katru gadu un mēs neko nesam panākuši. Ļaujiet man jums sniegt vienu uh, faktu tikai trīs dalībvalstīs no 27 vairāk nekā 40 sieviešu ir eh, parlamentārietes. Es domāju, ka šajā ziņā mums tiešām ir jācīnās par līdztiesības ap sievietēm un vīriešiem. Un sieviešu prezidentūras laikā tā būs viena no prioritātēm. Mēs iestājāmies par šo līdzies, līdztiesību. Līdz daudz darba ir paveikts, mums jābūt ambicioziem mūsu izstrādāto politiku jomā tā, lai sievietēm Eiropā nākotnē būtu tās pašas iespējas, kas vīriešiem. Paldies, saka priekšsēdētāji. Aldis grupas vada Intveldes kundze, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms es sveicu Tarabēlas kungu par viņa ziņojumu. Es sākšu ar dažiem jautājumiem, kuriem es gluži nevaru piekrist. Ekonomiskās krīzes sekas uz sievietēm ir bijis ļoti lielas. Un es domāju, ka te ir jā, jāpiešķir arī valsts atbalsts viņam. Un te ir arī vairāk priekšlikumi, kas, manuprāt, ir pieņemami, taču tie ir mazliet nevērtīgi. Te mums ir jāpiemēro konkrēti līdzekļi. Sākšu, piemēram, ar atsauci uz viena vecāka ģimeni. Komisijai jāņem vērā, ka Eiropa nāk no ģimenes, bet viena no trijām ģimenēm ir vienas, viena vecāka ģimene. Un tam, protams, ir eh, sekas uz eh, apdzīvotās platības pieejamību un uz nodokļu politiku. Un te vēl arī ziņojumā bija skaidras eh, atsauces uz seksuāli produktīvo jomu. Un te bija runa par be, bezmaksas eh, abortu veikšanas pieejamību. Bet te man jāsecina, ka, ka Luksemburga šai ziņā ir problemātiska, jo, jo tur pie varas ir kristīgie demokrāti. Bet es pilnīgi piekrītu jūsu ieskatam. Nevajadzētu uh, uh sievietes uh, nolemt bīstam abortu abort veikšanai. Un tad es vēl arī gribētu sveikt uh, Spānijas prezidentūru par tās izvirzīto prioritāti nodrošināt sieviešu līdztiesību. Jāņem vērā, ka sievietes bieži vien ir arī ģimenes vardarbības upuri. Paldies! Paldies! Zaļo grupas vārdā. Uh, Kornelis Sena kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mums ir diezgan jauns Eiropas parlaments. Mums ir gandrīz jauna Eiropas komisija. Mums gandrīz ir jauna pers eh, Eiropas komisija. Un šis ir pirmais gadījums, kad mēs balsojam par, par pirmo, mm, par pirmo sieviešu līdztiesības komitejas darbību šajā sasaukumā. Un mums, protams, ir daudz plānu šai ziņā. Mēs gribam, lai normatīvie akti tiktu uh, vairāk uh, vērsti uz uh, paternitātes uh, atvaļinājumu piešķiršanu. Te mums būtu jāparaugās uz eh, kvotām abās eh, direktīvās. Zaļajiem eh, ļoti patīk tas, ka tiek šajā ziņojumā norādīts, ka sieviešu un vīriešu nodarbinātība atšķiras un arī krīzes sekas uz abu dzimumu nodarbinātību ir atšķirības. Mēs tiešām ļoti ceram, ka Eiropas parlaments būs gatavs un pietiekoši drošsirdīgs tam, lai cīnītos pret sieviešu diskrimināciju. Un konkrēti pasākumi varētu tiešām uh, palīdzēt sasniegt mērķi. Es balsoju par šo ziņojumu, un es tiešām ceru, ka arī komisija to varēs atbalstīt. Paldies! Go Eiropas eh, konservatīvo un reformistu vārdā Šimanska kungs lūdzu. Dāmas un kungi, šis ziņojums eh, pieļauj abortu legalizēšanu, un tas pēc būtības pārkāpj dalību valstu tiesības risināt šos te jautājumus eh, nacionālā līmenī. pat, piemēram, vismazākajā Beļģijas e, pilsētā tiek pieļauti aborti, un tieši tāpēc atbildīgiem likumdevējiem būtu jādara viss, lai tiktu samazināts abortu skaits. Pēdējā laikā mēs atkāpjamies no humānismu principiem un tiek pieļauti aborti, un tieši tāpēc mums būtu jāpārdomā, pirms mēs balsojam e, pozitīvi par šo dokumentu. Paldies! Paldies! Tagad no, zo, no Ziemeļvalsts zaļo grupas. Lūdzu, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze, kā realitāte rāda un kā Eurostat rāda. Ekonomiskā un sociālā krīze ir nopietni ietekmējusi sievietes. Bezdarbs palielinās, un arī ir citas problēmas. E, atšķirības arī pastāv atalgojumā starp vīriešu un sieviešu atalgojumu. Pašlaik šī atšķirība ir vairāk kā 17%, un tas ir vidējais Eiropas līmenis. Nabadzība. E, tieši zemā atalgojuma dēļ arī pensijas sievietēm ir, ir e, grūtības piekļūt uh, dažāda veida pakalpojumiem, tādējādi palielinās vardarbība, prostitūcija, un nu, mēs redzam, ka sievietes dažādi tiek diskriminētas, īpaši tās sievietes, kas ir tādā apdraudētā pozīcijā. Es uh, apsveicu referentu ar šo te ziņojumu, bet mums ir jāpievērš īpaša uzmanība sieviešu ekonomiskai un sociālai situācijai, tad, kad mēs uh, veidojam kopienas politikas mums ir jāskatās uz to, kādi, jebku, kāda ietekme būs jebkuriem jauniem pasākumiem, lai nodrošinātu to, ka nevienlīdzība nekļūst vēl lielāka. Mums šeit nav jāveic eh, atpakaļejoši soli runājot par ekonomiskām un darba tiesībām. Piemēram, ja mēs runājam par maternitātes un paternitātes likumdošanu, tad mums ir eh, jānodrošina progress eh, kas īpašu uzsvaru liek uz nodarbinātību un sociālo iekļaušanu. Mums ir jāuzlabo lielākās sieviešu daļas tiesības, arī runājot par sociālām un reproduktīvām tiesībām, un jānovērš eh, tā liekulība, eh, kuru mēs redzam runājot par abortiem. Tagad Eiropas brīvības un demokrātijas grupa Batona kungam uz pusotru minūtu vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Eiropā spēku gūst eh, viedoklis, ka sievietes eh, ir zemākā līmenī nekā vīrieši. Jo, piemēram, runājot par mantojumtiesībām, tad vīrietim jāsaņem divreiz vairāk kā sievietēm. Un, piemēram, arī, ja uh, ir tiesas prāva, tad divām sievietēm jāliecina pret vienu vīrieti. Uh, sievietes liecība īsti netiek pieņemta. Pat eh, tad, ja mēs runājam par izvarotu sievieti. Un, piemēram, ir arī gadījums, kad četriem uh, tie, lieciniekiem ir jābūt uh, islāma ticība, ticīgajiem. Un šeit es runāju par šariāta likumu ir piemēram arī skaidrs, ka saskaņā ar šo likumdošanu tad eh, visi eh, spridzinātāji vīrieši nonāk paradīzē, bet spridzinātājām sievietēm acīm redzot šāda iespēja nav. Un dažos, eh, dažās tiesās šis te likums tiek atzīts. Un, piemēram, Lielbritānijā tiek oficiāli atzīta arī daudzsievība, tieši runājot par islām ticīgajiem. Un mēs pašlaik uh, pilnīgi skaidru un acīm redzami atgriezamies pie 6. Eh, gadsimta Arābijas. Mums nekādā gadījumā nebūtu jāatzīst šariāta likums nekādā veidā un nekādā formā. Paldies! Paldies! Un tagad pie grupām nepiedarošiem biedriem vārds lūdzu. Paldies! Darbā tirgo iesaistās ar vien vairāk sievietes. Tas nozīmē to gan, ka darba vietas ir pieejamas, bet tas nenozīmē, ka tik nodrošināta darba vietu kvalitāte. Un bieži vien sievietes uh, ir nonākušas ļoti apdraudētā situācija, īpaši ekonomikas krīzē. Turpat 70% no visiem universitāšu absolventiem ir tieši sievietes, bet ir maz iespēja tām pilnībā īstenot savus talantus. Un tieši tāpēc mums ir jānodrošina, ka tiktu ievērot vismaz minimālie standarti, ka tiktu izstrādāti arī vismaz šādu bērnu kopšanas atvaļinājumu minimālie prasības visā Eiropā, tāpat arī prasības eh, vairāk papildējus aprūpēji. Lai mēs katrā ziņā šādiem pasakam varētu reāli nodrošināt dzimumu līdztiecību. Paldies! Paldies! Nu, līdz ar to esam izsmēluši jau iepriekš pieteiktos politisko partiju pārstāvus un tādu Bauras kundze vārdus. Jā, paldies. Es vēlos uh, pateikties nevis gan uh, referentam, bet vispirms pateikties Špidlis kungam, kurš patiešām savā darbības laikā ir ļoti virzījis lietu tālāku virzību. Un gribu norādīt arī uz to, ka šeit mēs runājam par pienākumu. Pienākumu nodrošināt dzimumu vienlīdzību. Arī nodarbinātības jomām. Es pateicos viņam par uh, konkrētiem jautājumiem, un šajā ziņojuma sakarā mēs arī varam izcelt vairākus jautājumus. Pirmkārt, tas tad ir par atalgojumu. Starpība starp, uh, kā tas tiek iezīmēt, 14, 15, ja 17 procenti ir dažādi skaitļi, bet katrā ziņā ir jau, jāuzlabo situācija it kā jau kaut ko darām, bet tas ir pārāk maz un nepietiekami. Mēs arī nevaram prognozēt, kā, tieši, kā tieši krīze ietekmē šo procesu. Vai sanāks, ka mēs nespēsim šo starpību dzēst? Ir pilnīgi nepieņemama šāda lieta. Mēs jau nerunājam tikai par atšķirīgu eh, darbu, ko sievietes un vīrieši dara, bet kam par citu situāciju, par to, ka veicot vienu un to pašu darbu, vīrieši saņem un sievietes atšķirīgas algas. Un tāpēc Eiropā mums tiešām jānodrošina, lai sievietes pilntiesīgi varētu iesaistīties darba tirgū. Runājot par diskrimināciju, tā Eiropas savienībā nav nekas uh, rets, lai gan spēkā ir diskriminācijas aizliekšanas noteikumi um, visdažādāk apsvērumu dēļ, bet tas īsti netiek īstenots. Tieši tāpēc mūsu uzdevums ir sekot, lai tas tā stātos spēkā. Uh, lai tā tiktu apkarot šī diskriminācija. Esmu iepriecināta par to, ka 2010. gadā tika sagatavots ziņojums par to, kāda ir komisijas tālākie nodomi šajā ziņā. Kādi augstākie mērķi, kādas likumdošanas institīvas viņi gatavo. Un vēl es vēlos nedaudz teikt dažas lietas par sieviešu tiesību hartu. Ir akūti nepieciešama izstrādāt šādu instrumentu, ja mums ir jānodrošina sieviešu tiesību pilntiesīga aizsardzība. Un šāda harta ir jā, tai jābūt obligāti saistošai visiem. Paldies! Paldies, tālāk Estrēlas kundze. Pusotra minūte jums. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlos vispirms pateikties referentkungam un apsveikt viņu ar izcilo darbu. Un ziņomā iekļautie priekšlikumi, manuprāt, ir jāpieņem. Es uz to ceru. Eiropā, kur mēs cīnāmies pret nabadzību un sociālo atstumtību, mums arvien ir jāatzīst, ka nabadzība ir nodo, padarīta par sieviešu problēmu. Ja mēs varam arī sādāk teikt, nabadzība ir sievietes seja. Un lielākā daļa no nabadzīgiem cilvēkiem tieši ir sievietes un bērni, Viņi cieši visvairāk. Sievietēm ir ierobežots pieejas darba tirgumu, viņas arī pirmās tiek atlaistas no darba, un mēs redzam, ka tas arvien turpinās. Arvien turpinās šī atšķirība atalgojuma ziņā. 2004. gadā tas bija 15%, 2010. 9. gadā tie ir 17% vai pat vairāk. Tāpēc, manuprāt, jāvelta visa uzmanība konkrētiem priekšlikumiem, kas, manuprāt, diezgan novatoriski. Uh, Viens no tiem ir Eiropas sieviešu tiesību hartas izveide. Manuprāt, tas ir akūti nepieciešams. Nākamais direktīva par vardarbības izskaušanu, kas vērsta pret sievietēm, jeb kāda veida vardarbības e, izpausmu, no izskaušanu. Un treškārt, to, lai bērnu kopšanas atvaļinājumā dotos arī te, tēvi. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs tiešām nodrošinātu karjeras, ģimenes un privātās dzīves Eh, saliedētības iespējas un arī kāpinātu dzimstības rādītājs Eiropā. Pateicos komisāram Špidlakungam par visu, ko viņš ir darījis savā darba periodā, un paldies jums arī par sadarbību, ko esmu vienmēr baudījis kā Eiropas parlamenta pārstāv, un jums paldies, Špidlis kungs. Labi, paldies, tālāk par Vanovas kundzes kundze vārds. Paldies, godātā priekšsēdētājs kundze. Kolēģi, arī es vēlos apsveikt re referentu kungu. Esmu pārliecināta par to, ka šis ziņojums sniedz pareizās atbildes uz visu veidu diskrimināciju, ko piedzīvo sievietes. Un tajā ir atspoguļots arī mūsu apņemšanās nodrošināt dzimumu līdztiesību Eiropā, lai nodrošinātu arī sieviešu uh, sociālā un ekonomiskā statusa ievērošana īpaši jaunajās dalībvalstīs. Mums arī jāņem vērā vairāki fakti. Šobrīd ir vairākas iestādes, kas ir tieši atbildīgas par sieviešu aktīvu līdztiesību interešu pārstāvniecībā. Šobrīd mēs runājam gan ne tikai par biznesu, bet arī par politiku. Uh, Sievietēm ir jābūt pārstāvētām visos līmeņos, arī uzņēmuma valdēs, lai viņas varētu paudīt tādas pašas tiesības un varētu droši raudzīties uz tālāk karjeras attīstību arī pēc tam, kad viņas atgriežas darbā pēc bērnu kopšanas atvinājuma. Mēs katrā ziņā vēlamies eh, kustināt nozīmīgu politiku, kas tiešām šis jautājums risinātu ja mēs visiem līdzekļiem vēlamies apkarot dzimumu nevienlīdzību. Kādā ziņā mēs varam izmantot savus instrumentus, tās ir mūsu jauna likumdošanas akti un arī šo aktu īstenošanu. Mēs gribam nodrošināt arī vienlīdzību atalgojuma ziņā. Un tāpat arī nodrošinot vienlīdzīgi pie visiem resursiem. Eiropas Savienība tātad parlaments un komisija. Mums ir jāiedrošina dalībvalstis un viss pilsoniskā sabiedrība kopumā, lai attiecīgi katrs darītu savu pienākumu un panāktu tādu situāciju, ka sievietes spēja aktīvi iesaistīties un darboties gan politikā, gan ekonomikā. Un līdz ar to arī mēs veicinātu, sievietes veicinātu arī šo valstu attīstību gan ekonomiskā ziņā, gan arī valsts pārvaldē šīs ir er, ierosinājums veidot mm, vienlīdzīgu dzimumu situāciju Eiropā, ir arī veids, kā mēs varam pārvarēt gan ekonomisku krīzi, gan arī demografisko krīzi Eiropā. Paldies! Tālāk Brantners kundze. Um, like that... Es gribētu runāt par diviem ziņojuma aspektiem, kas ir īpaši svarīgi mūsu grupai. Uh, Un es gribēju to norādīt arī jaunajam komisijas sastāvam. Es ceru, ka jūs šos komentārus arī nodosiet saviem jaunajiem kolēģiem. Tātad divas lietas. Pirmkārt, Tātad jau ilgi tiek runāts par to, ka e, ir jāpārskata direktīva par vienlīdzīgā atalgojumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi sievietēm visā Eiropā. Atšķirība atalgojumā nav pieņemama. Mēs pašlaik esam 2010. gadā un ir pēdējais laiks šo te starpību izlīdzināt. Ir skaidrs, ka mums ir nepieciešami jauni juridiskie akti, un mēs gaidām priekšlikums no komisijas par šādiem aktiem. Un ceram, ka šajā sasaukumā mēs arī šādus priekšlikumus sagaidīsim. Otrs jautājums ir saistībā ar paternitātes atvaļinājumu. Lai palielinātu vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem, tad mums ir jānodrošina arī vienādas tiesības vīriešiem. Tātad arī viņi var uzņemties atbildību, ja viņi to vēlas. Uh, Un vīriešiem un sievietēm jādod vienādas izvēles iespējas par to, kā dzīvot, kā strādāt un kā rūpēties par ģimeni un bērniem. Tāpēc ir svarīgi, ka Eiropas parlaments sūta signālu tēviem, uh, mēs gribētu sūtīt vairāku šādu signālus. Mēs gribam atvērt durvis modernai sabiedrībai, un mēs gribētu veicināt uh, lai uh, tiktu pieņemta moderna, progresīva direktīva šajā jautājumā. Mēs arī ļoti gaidām priekšlikumus no Spānijas prezidentūras, lai samazinātu vardarbību pret sievietēm visā Eiropā, un es ceru, ka komisija arī šos priekšlikumus ņems vērā. Lielas paldies! Paldies, Gēlings kundzei, viena minūte. Paldies! mēs, eh, sievietes deputētas, esam minoritāti. Mums ir labs darbs ar vienādu atalgojumu, ar vienādu piekļuvu pensiju fondiem, un, un, un šajā situācijā mēs atšķiramies no daudziem saviem, daudzām savām vēlētājām. Tarabels kungs norāda uz sieviešu ekonomisko labklājību, un man liekas, ka tas ir viens no galvenajiem faktoriem, lai veicinātu sieviešu vienlīdzību. Ja sievietes spēj kontrolēt savas dzīves ekonomisko aspektu, tad spēj kontrolēt arī citus aspektus. Mums ir jānodrošina, ka šajos krīzes apstākļos sievietes nesaņem. Uh, eh, daudz mazāku atalgojumu un strādā mazāk atalgotos darbos. Pavisam nesen e, Eiropas inženieru asociācija ir e, veicinājusi maģistra studiju e, iespēju palielināšanu sievietēm tieši inženierzinātņu Romā. Jā, sieviešu pozīciju nostiprina politikas uh, bet, protams, ka arī ir jāveic darbības, kas eh, runā vairāk vai kas runā skaļāk nekā vārdi. Tātad mums ir jāveicina sieviešu tiesības tieši saistībā ar viņu ekonomisko labklājību. Paldies. Tagad Svensons kundzei vārds uz vienu minūti. Paldies priekšsarētājiem. Un paldies arī Tarabels kungam un visiem kolēģiem un kolēģiem. Ah, sieviešu līdztiesības komitejā par ļoti labi sagatavotu uzņēmumu. Div, divas lietas no savas puses gribu teikt. Pirmkārt, ceru, ka plenārsesija arī nobalsos un sapratīs, cik ļoti svarīgs ir tieši uh, bērnu kopšanas atvinājums tēviem. Tas nebūtu vien nozīmīgs signāls par to, ka bērnu audzināšana ir abu vecāku pienākums, bet tas vienlaikus arī tiešām arī iezīmēs jaunas attīstības iespējas. Uh, Pētījumi liecina, ka tie tēvi, kas izmanto bērnu kopšanas atvaļinājumus, arī vēlāk daudz nopietnāk un atbildīgāk iesaistās ģimenes dzīvē. Līdz ar to tas kalpo kā labs fundaments tālākai ģimenes politikai. Otrs komentārs. Jāpanāk, lai sievietes tiešām iegūst varu. Pat pašu savus uh, varu pār un noteikšanu par savu ķermeni. Arī reproduktīvās veselības ziņām Tas nozīmē to, ka arī tiek nodrošināts tiesiskais pamats. Arī dzimušajiem bērniem. Mēs vēlamies panākt, ka tikt pielikts punkts tai situācijai, kā, kā sievietes neleg veicot nelegālos abortus, kurus viņas ir spiest veikt, iet bojā Nē, mums ir jāļauj viņām pašām pieņemt šāds lēmums par savu dzīvi. Paldies, tālāk mēs esam mitkungs. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Es arī uzskatu, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums, un es to esmu sekojis šim jautājumam arī šajās diskusijās šodien. Un Mēs zinām, ka lielākā politisko daļa politisko grupu pastāvniecība norāda, ka it kā tas būtu tikai sieviešu jautājums, ka tas interesē tikai pašām sievietēm, bet nu, tā taču nav. Nu, galu galā jūs taču um, Bet, nu kā, nu sanāks, vīrieši lūdzu nepiedalās šajās debatēs. Mēs sakam tik divi, trīs vīrieši, kas šobrīd izsakās par šiem jautājumiem. Bet gribētu norādīt, ka arī pat ziņojums galvenokārt uzmanību eh, velta sociālo-ekonomiskiem jautājumiem, tātad nodarbinātībai, algai, atalgojumam. Nu jā, protams, viss ir ļoti svarīgi, tā ir, bet ir jāatzīst vēl cits jautājums, kas um, ir svarīgs, bet nav iekļauts ziņomā, proti kultūras jautājums. Jo īpaši, ja mums ir jaunie ceļotāji imigranti no musulmaņu valstīm. Te lūk iezīmēs nopietnas problēmas, kā piemēram piespiedu aps, uh, <clears throat> precības, uh, te, mm, dzimorgānu mutācijas, uh, kropļošanas, kas uh, skar daudz sievietes. Tas tiešām nopietns jautājums. Paldies. Tālāk Marvai kundze. Uzskiedieši. Radik. Jā, paldies priekšsādātājiem. Es vēlētos um, Eiropas parlamentam arī ierosināt uh, citu jaunu kārtību. Mums vajadzētu runāt ne tikai par pakalpojumiem, bet par labiem pakalpojumiem, ko bauda sievietes. Sievietes ir gudras, mēs eh, daudz ko zinām, mēs zinām, kāda ir šī situācija, kāds ir atšķirības starp sievietēm un vīriešiem, un tieši tagad runāšu par abortiem aborts, protams, ir ļoti smags solis lēmums, ko ir spiest pieņemt sievietes. Tieši tāpēc mums jādara viss, lai vairāk mēs veicinātu profilaks. Katrā ziņā šādi profilaktiskie pasākumi, manuprāt, ir nozīmīgāki, kas mums ir jāizceļ, un lai bieži vien tad šīs nevēlamās grūtniecības vispār neiestātos. Uh, Un mums ar vien ir jāspēj izskaidrot um, sievietēm, kā vispār var novērst grūtniecības iestāšanos, nekā pēc tam pieprasīt uh, abortu tiesības. Lūk, tas būtu pareizais ceļš. Paldies! Grazie, la parola all'onor. Paldies! Un tālāk vārds būs Zaborskas kundzei. Madame la prezidente. Euh, Priekšsēdētājs kungs, komisār, euh, kundze, komisār kungs. Um, referenta ziņojums, uh, tā referenta ziņojums, kurš uh, kļuva par mūsu komitejas uh, biedru, ir ļoti augstu vērtējums. Ja mēs uh, padomājam par Eiropas integrācijas vēsturi, tad mums būtu jāatceras, ka jau Romas līgumā ir paredzēti līdztiesības princips starp sievietēm un vīriešiem darba tirgū. Uh, vienādas attieksmes likums pastāv, ir spēkā visās dalībvalstīs. Bet runājot par jauno sieviešu tiesību aizsardzības hartu, ir svarīgāk panākt esošo tiesību aktu īstenošanu. jāņem vērā Eiropas Savienības pamatiesību harta un arī ceturtais instruments, kas atainojas jaunajā īpašajā hartā, kas ir veltīta tieši sieviešu darbības veicināšanai. Tagad rodas jautājums, kāda būtu jēga veidot jaunu sieviešu tiesību aizsardzības hartu? Kāda būtu tās pievienietā vērtība? Nekāda. Uh, Ir nepareizi domāt, ka ar šo hartu tiks atrisināts viss sieviešu problēmas. Mums ir, kā politiķiem, jābūt atbildīgiem par šo jomu. Bet būtu negodīgi uzskatīt, ka ir tikai jāizstrādā jauna tiesību uh, akti. Tāpēc es balsoju pret 20. pāntu, kurā minēta šī sieviešu tiesība aizsardzības harta. Un tad, ja rezolūcijas priekšlikumā uh, saglabājas 20. pāns, tad es nevaru balsot par to. Katrā ziņā es pateicos komisāram par uh, viņa sadarbību ar atzinuma sagatavotāju komiteju. Paldies! Paldies! Tagad vārds Gijoma kungam uz pusotru minūti. Eh, Gijoms kundze, vispirms es gribētu sveikt manu eh, kolēģi Marku Tarabelu par viņa ziņojumu un par viņa veiksmīgo darbu. Viņš eh, šai ziņā skar ļoti plašu jautājumu loku. Mums ir jāatzīst, ka ir sniegti, ka ir panākts zināms progress, tomēr jāņem vērā arī, ka šī uh, Uh, finanšu un ekonomikas krīze visvairāk skar tieši sievietes. Un te jāņem vērā dubultā diskriminācija, kurai tiek pakļauts sievietes, ņemot vērā arī vecumu un tautību. Ir trīs lietas, ko es gribētu uz, uzsvērt. Mums ir jābūt, jāizstrādā uzticams e, rādītājs, kas tad pajautā, kas tad atainot, kādi reālie ir. E, elementi attiecībā uz vīriešu un sieviešu līdztiesību. Un, protams, eh, Eiropas līmenī ir jāizveido šis eh, paternitātes pabalsts, kas veicinātu ģimenes dzīvi. Un treškārt, sieviešu un vīriešu ne, nelīdzte, nelīdztiesība atjaun, attainojas tai apstāklī, ka sievietēm nav teikšanas pār savu ķermeni, un te ir runa arī par kontracepciju un abortu. Es varu tikai nožēlot to, ka vēl ar vienu mums te par to šeit jārunā, bet fakts ir tāds, ka sievietes bieži vien nav noteicējis par savu seksuālo veselību. Paldies! Tagad vārds Ovīra kundzei uz vienu minūtu. Godātais komisārkungs, kolēģi, vispirms es gribētu izteikt komplimentu Tarabela kungam, bet te es gribētu uh, mazliet parunāt par to, kas te ir minēts, ka dzimuma līdztiesība nav pašmērķis, bet mērķis citu mērķu sasniegšanā. Uh, Un tas būtu jādara gan vīriešu, gan sieviešu in, uh, interesēs. Taču šo situāciju mēs nevaram atrisināt ar vienu tiesību aktu. Mēs jau 40 gadu apspriežam šo situāciju, un tas liecina par to, ka šī problēma ir ļoti daudzšaitņaina, un tā jā arī jāreizina, jā, jārisina dažādos veidos. Ir visādi stereotipi, kas saistīti ar dzimumu un tie vēl ar vienu uztur uh, dzimumu lomas tādas, kādas tās bija viduslaikos. Mums pašiem ir jākļūst par labajiem piemēriem. Mēs rīt vēlēsim par jauno komisiju, tikai viena trešdaļa no komisāriem ir sievietes, mēs jau šodien to vairs nevaram mainīt. Bet es gribētu aicināt jūs, lai tad, kad nākošais mēs vēlam jauno komisiju, mēs pieprasīt, lai visas dalībvalstis izvirs divus komisāram at kandidātus, vienu vīrieti, vienu sievieti. Protams, ka uh, lēmums nebūtu jāpieņem pamatojoties uz dzimumu, bet gan uz konkrētā kandidāta spējām. Tomēr mums būtu eh, jā, jāīsteno šāds priekšlikums. Bet katrā ziņā es gribētu pateikt tieši Pidla kungam par viņu darbu un novēlēt viņam sekmes turpmāk. Paldies! Vārds Tremopulos kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšstādātājs kundze! Es domāju, ka ir tikai pareizi, ka šis 2009. gada ziņojums norāda uz to, ka vārdarbība ir šķērslis vīriešu un sieviešu līdztiesībā, jo īpaši ģimenes lokā. Un patiesībā šī vardarbība iespaido visu sabiedrību. Grieķijā, piemēram, pēdējo 18 mēnešu laikā mums bija 35 slepkavību gadījumu ģimenes lokā. Un es domāju, ka Eiropas Savienībai būtu jāmudina dalībvalsts ieskaitot Grieķiju izveidot atbilstošas struktūras katrā, pa, katrā pašvaldībā un arī jāatbalsta sieviešu profesionālo izaugsmi, lai sievietes varētu īstenot savu potenciālu. Un vēl es uzskatu, ka ir svarīgi atrisināt uh, visādas uh, pelēkās zonas, kas pastāv uh, tiesību aktos, piemēram, mums būtu jāizvērš uh, pretzimumu stereotipiem vērsta izglītošana skolā un arī pret, jāvērš pret citiem stereotipiem. Paldies! Paldies! Vārds! Paškas kungam, vienu minūti. Za slovo, važinā paņi pret... Paldies! Es vēlos katrā ziņā norādīt to, ka ir pareizi norādīt, un ir pareizi arī, ka Eiropas parlaments risina sieviešu un vīriešu līdztiesības jautājumus. Tomēr es nevaru arī nerunāt par to, ka šī politika man jau šķiet tāda šizofrēniska. Nu, mēs zinām, ka kādreiz Medīnā 16 eh, gadu eh, vecā persona tika ap, apglabāta dzīva. Un vēlāk, veicot līdzes sekciju, atklājās, ka meitenes uh, plaušas un arī vēders bija pilns ar zemi. Un vēlāk tēvs atzīm, ka viņš ir apzināto darījis, jo viņas meita ir spēlējusies arī puišiem, ne tikai ar meitenēm. Lūk, Turcija, valsts, kas kandidē uz Eiropas saimnības dalībvalsts statusu, nogalina dzīvus cilvēkus, apver tos dzīvus kapā. Lūk, ja mēs šāds jautājumus tiešām gribam um, nopietni risināt, tad kā mēs varam vispār ar šādu valsti, kas šādi attiec pret sievietēm, varam runāt kā par iespējamo Eiropas saimnības dalībvalsti? sieviešu līdztiesībai, sieviešu tiesībām vispār tur nav mm, nozīmes. Tā kā mums te nav runa par atsevišķām atalgojuma atšķirībām, bet gan jārunā par sieviešu cieņu un nopietnu pārkāpumiem visās pasaulē, arī daudzās valstīs. Paldies! Nākamā runātāja Vaskas un Štāsens kundze kurā tā priekšsēdētāja mēs tiešām ar vienu runājam par daudziem pārkāpumiem Eiropas Savienībā, daudz ko mēs vienmēr izceļam un norādām, bet ar vienu nav iekļauts skaidra atsauce uz musulmaņiem, kas uh, nozīmē milzīgas atšķirības starp sievietēm un vīriešiem. Musulmaņu ticībā, islāma ticībā, sievietei pilnīgi tiek nostādīta zemākā pozīcijā. Viņam ir ļoti rēt pieejama izglītība, viņam vienmēr tiek uzspiest, kas viņam jāvalkā, piemēram, galvas segas, un te Eiropas Savienībai vajadzētu īstenībā runāt par nopietnām cilvēkties tiesību pakalpēm, nevis pieļaut iespējas, ka burk, tad galvsekt varētu valkāt, bet gan gluži pretēji, ka tā tiek aizliegta. Priekšsēdētājs kundze, mums ir nekavējot jārīkojas šādam skandalozējam sieviešu tiesību pārkāpumam Eiropā. Manuprāt, sievietēm ir skaidrs tiesības jābauda gan uz studiju iespējas, tātad izglītības iespējas, gan arī darba tiesībām. Mana partija iestājas par tiesībām, un tieši tāpēc mēs neatbalstīsim šo ziņojumu, jo tajā nav iekļaut šo būtiskākie jautājumi Eiropā. Un, manuprāt, tas vienkārši ir skandalozi. Paldies! Tālāk klāsts kundzei vārds divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāri, dāmas un kungi! Mēs šodien katru reizi atskārstam, ka sievietes Eiropā nebauda tādas pašas tiesības kā vīrieši darba ziņā. Mēs redzam, ka šīs atšķirības ir tikai paslielinājušās. Un ar viens sievietes nekādā ziņā nespēja izsisties augstākajos amatos. Tātad tiek ar vien šīs kvotas saglabāts, sievietes nespēja. Uh, viņus visu laiku bremzē. Tāpat arī tas spoguļos arī akadēmiskajā vidē, lai gan sievietes ir aktīvāks un arī apzinīgāks students. Un mēs redzam, ka 35% 2009. gada no sievietēm bija tikai nodarbināts uz laiku, tas ir uz pusi vairāk nekā vīrieši. Savukārt viņas arī saņem turpat 15% un vairāk mazāk nekā vīrieši. Un līdz ar to viņas nonāk apdraudētības sliekšņi, um, stāvot uz nabadzības sliekšņi daudz vairāk nekā vīrieši. Mums ir jāatsako formulai sievietēm darbu, sievietēm arī aktīvu iesaistīšanos, un mums jāizlīdzina atšķirības starp vīriešiem un sievietēm bērnu kopšanas ziņām. Visi, protams, risinājumi izriet it kā no ekonomikas, bet mēs tieši redzam, ka šajās problēmas daudz kur izriet tieši no sievietes lomas ģimenē, kad netiek novērtēta sievietes loma mājasemniecībās. Komisija saka, ka to nevaram arī aprēķināt, un tiešām, varbūt arī tas nav iespējams, bet kāpēc, ka mēs negribam atzīst to, ka Tikpat labi vīrieši, kā arī sievietes gribētu arī šķirties par aktīvāku iesaistīšanos ģimenes dzīvē, bet tur uzreiz ir tāds slikts uh, nospiedums tam virsū. Tas nav pieņemami, tāpēc ir jādara, lai tas mainītos. Mēs runājam arī par konkrētām prasmēm un iemaņām, kas sievietēm ir jāapgūst, lai nodrošinātu savu vietu darba tirgumu. Mums arī daudz aktīvāk ir jāveic sabiedrības paradigma maiņa un Tas ir jādara daudz aktīvāk nekā vienkārši veidot šādas Eiropas novērošanas aģentūras un institūcijas. Tālāk Papadopoulos kundze. Κυρία Πρόεδρε, η διεθνής οικονομική κρίση έχει σαφ... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Starptautiskā finanšu krīze ir tieši ietekmējusi arī sieviešu situāciju un atšķirības starp sievietēm un vīriešiem Eiropā. Mēs redzam, ka izsludināta taupības politika vēl vairāk to sasina, bet Tas nedrīkst kļūt par tādu faktoru, kas bremzētu mūsu uh, prasības nodrošināt dzimumu līdztiesību. Nē, mums ir jārīkojas. Mums jānodrošina arī, ka arī šī līdztiesība, vienlīdzība ir veids, kā mēs varam nodrošināt arī kopēju Eiropas attīstību tālāk. Un tāpēc vēršamies pie Eiropas komisijas un arī Eiropas valdībām, lai nodrošinot konkurētspēju, mēs tiešām arī nodrošinātu sieviešu tiesību īstenošanu lai katrā ziņā šāds uh, algas samazinājumi nebūtu pieļaujami sievietēm un lai sievietes ieņemtu arī visu vadošos politiskos amatus. Mums ir jāpanāk aktīvāka nostāja, lai arī tiešām šo nevienlīdzīgo atalgojumu mēs samazinātu, lai arī izskaustu diskrimināciju un nabadzību, atrastu risinājumus, kā varam arī savienot karjeru un ģimeni, lai nodrošinātu arī bērnu uh, aprūpi bērnu dārzus pietiekamos apmēros un vēl arī, lai nodrošinātu um, īpaši vientuļo vecāku, vienu vecāku ģimeņu tiesību aizstāvību. To mēs visi varam nostiprināt, iztenojot un iznot jau likumdošanu, kas ir pieņemta. Paldies! Paldies! Tālāk Hiršas kundze. Vienu minūti. Paldies, priekšsādātais kundze! Mums ir izsludināts Eiropas nabadzības gads un atstumstības gads, un mēs redzam, ka tieši sievietēm ir lielāks uh, risks piedzīvot nabadzību. Šīs lietas ir, kas ir jāskata kopumā. Pirmkārt, sieviešu iespējas jau, ka meitenēm izvēlēties savus uh, profesijas, un vēlāk, kad viņas ir nostādīts izvēles priekšā vai nu bērns vai karjeru. Nē, tas tā nav. Ir jānodrošina iespējas arī strādāt daļēji, tātad puslodes darbus. Un vēlāk, arī runājot par ģimeni, mēs redzam, ka arī te sievietes tiek nostādītas situācija, kas viņam neļauj atgriezties darba tirgū. Un bieži vien tas viss kopā sumējas un nonāk pie tā, ka sievietes karjera vienkārši, nu, arvien tiek bremzēta. Un vēlāk savukārt tas noved pie situācijas, ka viņi saņem mazāku algu. Arī daudz no tā svarīgākiem apsvērumiem ir iekļauts ziņomā, bet ir jāizceļ vairākas iespējas, uh, un ir jau daudz likumdošanas akti, kas jau ir pieņemti, bet to vajadzētu visu izmantot, lai tiešām meitenes jau jaunas sievietes varētu apzināties savas tiesības, studējot, piemēram, jurisprudents, viņas zinātu, kāds ir viņas tiesības, bet to izmantot arī plašāk sieviešu daļa, lai to attiecinātu arī, piemēram, uz migrantiem sievietēm. Vēl gribu norādīt, ja mēs paskatāmies šeit, kas ir aptuveni divas trešdaļas no visiem klātsošajiem ir sievietes, tikai viena trešdaļa ir varbūt vīriešu. Nu, lūk, viņi atkal nepiedalās. Vajadzētu panākt, ka tieši vīrieši aktīvāk iesaistās šo jautājumu risināšanā. Un lai tiešām vīrieši nerunā tikai par savu labumu, bet tiešām aizstāvēt sieviešu intereses. Paldies! Paldies! Skridļevskas kundze, divas minūtes. Dziękuję pani przewodnicząca. W sprawozdaniu pana Marka. Paldies, priekšsēdētāji. Trabēls kunga ziņojumā. Jā, tie ir svarīgi ierosinājumi, attiecīgi aicinājumi gan dalībvalstīm, gan komisijai. Mēs runājam par algu atšķirību izskaušanu un par profesionālām iespējām. Bet mēs redzam, ka sievietes nebauda sociālā aizsardzību un viņu atalgojumi arī netiek kārtīgi aprēķināts un bieži vien viņas arī nebauda mm, pensijas vajadzīgos uzkrājumus. Lai mēs nodrošinātu sieviešu aktīvu iesaistīšanu darba tirgu un atgriešanos pēc tā, pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, mums lūk ir jāveicina, lai arī um, sievietes aktīvāk uzņemtos un veicinātu sievietes uzņēmējs. Šis ziņojums arī atklāja vajadzību noteikt prioritātes uh, un īpaši uzmanību veltīt uh, sievietēm ar īpašām vajadzībām, arī īpaši uh, jau sievietēm, kas ir vecākas. Bet te vēl ir atsevišķi diezgan pretrunīgi ziņojumi pār uzstādījumu pār sieviešu reproduktīvo veselību un pieejamu abortu. Lūk, Es domāju, ka šis jautājums tomēr ir jāatstāj dalībvalstu ziņām. Vienlīdzīga attieksme pret sievietēm un vīriešiem nenozīmē, ka mums ir jāsajauc jautājumi par seksuālo dzīvi. Un šāds e, apsvērumu iekļaušana tikai samazina atbalstu ko ziņumam kopumā. Paldies! Tālāk Blinkovičūtis kundzei vārds. Pirmiausia, dėkoju pranešėjui Tarabelai. Paldies! Vispirms es gribētu pateikties Tarabelas kungam par viņu veikto darbu. Ekonomiskās krīzes laikos ir ļoti svarīgi ieguldīt humānajos resursos un nodrošināt to, ka vīrieši un sievietes var vienādi izmantot visos potenciālu. Ņemot vērā uh, Lisabonas stratēģija tiek izvizīts mērķis panākt 60% sieviešu nodarbinātību līdz 2010. gadam. Tāpēc Eiropas komisijai ir jā, jāīsteno pasākumu, lai tiek īstenota konvencija par sieviešu un vīriešu līdzsiesību darbā. Un tāpēc dalībvalstēm ir svarīgi īstenot šo principu par vienādu darbu, vienāds atalgojums. Ir svarīgi, lai eh, pienākumu ģimenē tiktu sadalīti vienlīdzīgi starp eh, vīrieti un sievieti, un arī jāņem vērā darbs, kas netiek apmaksāts. Un tas ir arī saistīts ar bērnu aprūpes centriem, ar, piemēram, silītēm un bērnu dārziem. Pēc iespējas ātrāk ir jāpieņem direktīva, kas tad eh, sniegtu risinājumu šai problēmai. Runājot par 2020. gada stratēģiju, jāatzīst, ka tajā nav iekļauts jautājums par vīriešu sieviešu līdztiesību. Nobeigumā es gribētu pateikties komisāram par viņa aktīvo darbu šajā jautājumā, lai jums veids arī turpmāk. Paldies! Kolārskas Bobinskas kundzei divas minūtes, lūdzu. Paldies! Eiropā norisinās izmaiņas un Uz to ir arī atsaucies šis ziņojums. Te tiek uzsvērtas izmaiņas, kuru rezultātā sievietes gūst vairāk darbu. Taču jāņem vērā šie Eh, tātad te ir runa par ekonomikas nozarēm, kurās sievietes var pieņemt eh, pašas savus lēmumus. Taču jāņem vērā, ka ir nozars, kurās sievietes nevar piedalīties. Piemēram, lēmumu pieņemšanas procesos parasti vadošie ir vīrieši. Svarīgi ir tas, ka būtu jācīnās pret stereotipiem. Jāuzsvēr, cik svarīgi ir līdztiesības starp sievietēm un vīriešiem. Ziņojumā ir uzsvērts, ka šādas, šāda rīcība ir jāatbalsta taču. Mums vēl ar vien būtu jāmudina Eiropas komisija un dalību valstis apspriest šos jautājumus, ņemot vērā sieviešu iespējamo ieguldījumu politikā. Sievietes sniedz ieguldījumu politikā, Un tāpēc līdztiesības starp sievietēm un vīriešiem būtu apspriežama vēl vairāk. Un te runājot par prioritātēm politikā. Es biju vienā šādā sanāksmē, un vairākas eh, sievietes tur izveidoja tādu grupu, kuras eh, izvirsīja tādu eh, mērķi, lai 50% no visām kandidātēm būtu sievietes, un mēs savācām 100 tūkstošu parakstu šim priekšlikumu, priekšlikumam. Mēs, protams, nevaram paredzēt, kāds būs šīs rīcības rezultāts un vai uh, par, polijas parlaments balsos pār vai pret to, taču tas fakts vien, ka šāds debats tika noturētas, veicināja attieksmes izmaiņas un Tāpēc būtu arī jā, jāņem vērā sieviešu iespējamais ieguldījums politikā. Paldies! Nākošais runātājs Šencina kundze. Priekšsēdētāja kundze. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, dārgie kolēģi. Ziņojumā ir pausts viedoklis, ka sievietēm ir jābūt uh, iespējai pašām lemt eh, jautājums, kas saistīti ar viņu seksuālo veselību un reproduktīvo veselību, tā skaitā arī ar abortu. Ir vairākas dalībvalsts, kurās ir ierobežojuši, ierobežojoši likumi attiecībā uz abortiem. Polijā politiskās tiesības aizliedz liberalizēt kontracepciju un abortu. Un ir priekšlikums eh, šo vārdu aborts poļu valodā aizstāt ar uh, terminu nedzimuša bērna nogalināšana. Un ir arī mēģinājumi iekļaut aborta aizliegumu konstitūcija. Cilvēki izliekas, ka aborti nepastāv. Tomēr Eiropas Savienībā ir paredzēts tiesības eh, sievietēm uz abortiem. Paldies, Hūpners kundze, uz divām minūtēm. Frau Kollegin Hübner als nächstes. Äh, runātājai Hūbners kundze nav ieslēgts mikrofons. Kolēģin Hūbner hat das Wort für zwei Minuten. Uh, represent half of Europe's talent, we must. Sievietes pārstāv pusi no Eiropas talantu. Mēs nedrīkstam atļauties izniekot savu talantu. Ja mēs tiešām gribam arī to pārtulkot ekonomiskos skaidļos, tad mums tiešām jānodrošina visi iespējas, un jāvēršas pret visām no, novecojušām attieksmēm, kas ar vienu ir izplatītas Eiropā un nodrošināt sievietēm lielāku iespēju arī um, strādāt un to īstenot. Mums arī 17 direktīvas, kas jau nodrošina tiesko pamatu sieviešu līdztiesībai, un tas arī atspogļojas dalībvalstu likumos. Tomēr ikdiena ar vienu ir atšķirīga. Sievietes ir izglītotas, bet bieži vien tieši uzņēmējdarbības vidē sievietes trūkst. Tās nav piesnācīgi pārstāvētas. Īpaši um, sieviešu algas ir ar vienu zemāks kā vīriešiem, un viņas neredz algas pielikumu. Un bieži vien viņam tiek ierādīta sava vieta. Nu, bet tas ir nepieņemam, un mēs redzam, ka tas ir pilnīgi nepieņemam. Redziet, bankas pieprasa ķīlu, bet uh, mēs redzam, ka Šobrīd, piemēram, sievietes šādā ziņā ir daudz nevienlīdzīgāka situācija, jo tikai 1% no pasaules uzkrājuma ir sieviešu rokās. Mums ir jāpanāk, lai arī sievietes aktīvāk pie, lai pie tiktu iesaistīts nozīmīgu lēmumu pieņemšanā. Mēs redzam, ka bieži vien mēs runājam par visām iespējām, bet īstā vara jau tieši ir lēmumu pieņemšana. Un tāpēc ir svarīgi mums savākt šo kritisko masu, lai mēs varētu nozīmēt, no, nodrošināt nozīmīgas pārmaiņas. Viena sieviete nevar nozīmīgas pārmaiņas veikt, bet jāpanāk tiešām vairākuma atbalsts. Un mēs jau varētu arī uh, konkrētas lietas jau iezīmēt vienkāršās institūcijās. Bet pats svarīgākais ir tiešām uh, nodrošināt, lai sievietes varētu uh, savienot gan karjeru, gan ģimeni. Tas ir pašlaik lielākais šķērslis. Un tieši tāpēc arī vajag nodrošināt tādas pol politikas valdības izstrādātas, kas būtu uz to vērsts. Paldies! Tālāk paļiedēlī kundze. Frau Kollegin Paledelli ist nicht da. Paledelli kundze nav. Nu labi, tālāk tad būs Papa Nikolau. Lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Es vēlos katrā ziņā pievienoties visiem tiem runātājiem, visām kun, sievietēm un arī dažiem vīriešiem. Nemaz jau nebija tik maz tie vīrieši, kas uzstājās. Katrā ziņā un katrā ziņā sveicu mūsu referendu vīrietu kolēģi, tātad vīrietu. Jā, mēs tad uzsveram, cik svarīgi ir veidot visu veidu institīvas, lai nodrošinātu diskriminācijas izkaušanu atšķirību no novēršanas starp vīriešiem un sievietēm. Tas, protams, ir ļoti saprotami. Mēs runājam par liberālu, plurālistisku, demokrātisku sabiedrību, ko mēs visi veidojam. Bet mēs redzam, ka Eiropas līmenī mums arī direktīva no 2006. gada, tāda 54. direktīva, kas runā par jebkādu veidu eh, diskrimināciju pret dzimumiem izskaušanu. Tālāk mums ir 2009. gada direktīva un tāpat arī citi likumdošanas akti par dažādu veidu ziņojumu par to, kā dzim, diskriminācija izpaužas arī ārpus Eiropas Savienību laika periodām 2006 līdz 10. gadam. Bet, nu, kādās ņem būtu jāapsveic arī jebkāda veida nacionālās iniciatīvas dalība valstīs, kas katrā ziņā arī palīdzētu, piemēram, Francijā um, Mm, ko prezidents Sarkozy ienāca klajā ar priekšlikumu aizliegt šīs musulmaņu pilnīgi sejas aizklājušās burkas, galvasegas valkāšanu aizliegumu Francijā. Lūk, šādi ir apsveicami soļi, kas ar vienu ir vēl veicināmi. Bet, diemžēl, diskriminācija turpinās, un es vēlos pievērties ļoti sarežģītam jautājumam. Proti, jaunās sievietes, gados jaunās sievietes. Un es gribu atsaukties uz Barcelonas mēķiem, kas ir skaidri nospraustī mēķi uz bērnu aprūpi. Uh, Lielākā daļa Eiropas sieviešu saka, ka nav iespējams viņām ir e, zaudzināt savus bērnus tā, kā viņas gribētu, jo nav viņu ikdiena tam pielāgota. Un tā kā šobrīd šī situācija ir, tas pieprasa aktīvāk rīkoties. Mums tiešām ir jādara vairāk, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību šajā ziņā. Un tāpēc mēs nerīkstam apdraudēt bērnus gan. Bērniem vajag, lai māca būtu kopā ar viņiem. Tad ļoti svarīgi bērnu psiholoģiskai attīstībai, viņu attīstības līdzsvars, un mēs taču runājam par nākotnes Eiropas pilsoņiem. Paldies! Tālāk Gormai kundze. Priekšsādātāja komisāra kungs, kolēģi. Ekonomiskā krīze skaidri norāda, ka ir šis jautājums saistīts arī ar dzimumu līdztiesību. Mums ir izstrādāti vairāk likumdošanas akti, mēs arī norodam, ka jaunie prognoze kaitri norādīs uz atšķirībām starp dzimumiem vairāk nekā būs. Tas atspoguļosies arī uh, jaunajā dzimstības rādītājos. Ģimenes un karjeras savienojums ir ļoti svarīgs, un tāpēc ir skaidri jāpasaka, ja mums nav šādas Eiropas politikas savienošanas, tad mēs arī nevaram runāt par ģimenes un karjeras savienošanu. Nākotnes sieviešu hartā, ko mēs veidojam, kā arī kolēģis pareizi norāda savas ņemā, jānodrošina sieviešu seksuālo tiesību, tiesību ievērošana, uh, Mums ir jānodrošina, lai tiktu nodrošināta visa medicīniskā aprūpa, zināšanas, informācija sieviete, lai tās varētu izmantot un viegli izmantot un pārstāvēt savas tiesības. Kopā ar Špidlas kundzi no šī beidzamā iespēja pateikties man un teikt paldies par jūsu no aktīvu darbu. Paldies! Dank, Frau Kollegin. Als nächstes Frau Kollegin Ranner für zwei Minuten. Tālāk, kolēģi Ranner, kundze, lūdzu. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist zu diesem... Kolēģi, kolēģi šī jautājuma izraisīs nopietnas interesantas diskusijas, un šķiet, ka viss jau ir pateikts. Nedomā, ka mēs varētu kaut ko jaunu šeit izcelt šovakar. Bet eh, kopsavilkumā mēs tiešām varam dažas lietas pateikt. Mums ir jāuzstāda par augstāko mērķi tas, ka sievietēm nav vienmēr jābūt spiestām izvēlēties karjeru vai ģimeni. Ir jānodrošina tāda vide, kas viņām ļauj to savienot. Un lai visi pasākumi ka sieviete kā sieviete, māte un sieviete kā karjeras sieviete, lūk, šos abus lomas varētu veiksmīgi apvienot. Ir nenovēršami, protams, reāli apzinoties situāciju, kā mēs nonākam konfliktām. Tāpēc tagad ir jādomā, kā varam cilvēkam, sievietēm palīdzēt atgūt zaudēto laiku, ko viņas ir veltījušas bērnu kopšanai. Šobrīd ekonomiskās krīzes situācijā mums katrā ziņā vēl jo vairāk jācenšas šādus mērķus sasniegt, un tad vai tas izdosies, lūk, parlamentam rokās ir daudz instrumentu, kā mēs varam to veicināt, lai veidot tādu modernu Eiropu, kas nodrošinā patiesu līdz, līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm. Paldies! Paldies jums! Tālāk Tomsons kundze kære kolleger, betænkning om ligestilling mellem mænd og kvinder redegør på glimmer. Paldies priekšsēdētājiem, paldies visiem kolēģiem, paldies arī Karabel, Tarabels kungam par ļoti labi sagatavotu ziņojumu, kas tiešām izceļ nopietnos sarežģījumus. Mums jāpanāk, ka ar vien vairāk sievietes iesaistās biznesā, arī privātā sektorā un arī valsts sektorā, ieņem vadošos amatus. Mums jāpanāk, lai mēs visi likotos, rīkotos saliedēt, lai nodrošinātu tālāko attīstību. Mēs redzam, cik daudz kas ir likt uz kārts, un Eiropas Savienībā jau nu vajadzētu būt spējīgai mācīties. Agrāk finanšu ministri norādīja, ka jānodrošina apmēram 40% vismaz sieviešu, kas aktīvi darbotos biznesā, lai nodrošinātu visu to talantu, kas eh, piemīt sievietēm. Bet ar to nepietiek. Mums tiešām jānodrošina, lai mēs no kopīgiem spēkiem nodrošinātu tālāku attīstību, lai iesaistītos abi dzimumi šajos augstos mērķos. Un ka mums būtu šāda Eiropas tiesība akti, kas tiešām atspoguļot līdzīgi kā 2002. gada tiesība akti šāds tiesības. Toreiz tas skaits sieviete, kas baudīja augstāko politiskos amats, bija ārkārtīgi niecīgs. Tagad tas nedaudz palēnājies, bet vienalga tas vēl nav pietiekami. Nākamais runātāja, kas cīnīkums divas minūtes uh, kungam. E Paldies, priekšsēdētāji. Šis galvenais princips dzimuma līdztiesībā ir tiešām viens no centrālajiem jautājumiem. Un tas, nu, ir jānoslēdz pašā centrā. Galu galā, jo runājam par cilvēci. Tad Bela kunga ziņojumā viņš visu laiku koncentrē un būt, būvē savu uh, ziņojumu uz šī pamata. Man ir divi komentāri. Sieviešu un vīriešu līdztiesība. Tas skar pilnīgi visus. Tam ir jāskar pilnīgi visus. Arī ties, arī tos, kas vēl nav dzimuši. Nav pieņemami 38. punktā, piemēram, kas tiek vienkārši pasakt to, ka um, aborts nav nekas vairāk vai mazāk kā vienkārši sieviešu reproduktīvās veselības jautājums. Tā tas nav. Mēs nedrīkstam vienkārši izvairīties no šīs nopietna jautājuma. Tas ir daudz sarežģītāk. Bet jau kādā ziņā mēs nedrīkstam ar vieglu roku šādu lietu rakstīt. Te runājam taču par dzīvību. Dzīvību visos savos stadijas posmos. Uh, kas arī ir ļoti nozīmīgs vienlīdzības jautājums. Lūk, šis pretstatījums ar seksuālo un reproduktīvo uh, veselību, kas ir iekļauts arī X uh, apsvērumā, neietver ne tikai psihiskos apsvērums, bet arī, piemēram, sociālos aspektus. Ko tas nozīmē? Nu, to, kā seksuālā uzvedība ir neatkarīgi no kāda veida seksuālās uzvedības, un tā būtu, ir jāskat arī sociālajā kontekstā. Proti, ka tā nav viss tikai personīga izšķiršanās, personīgās sirdsapziņas problēma, bet jautājums ir daudz plašāks, un es nesmu pārliecināts, ka nu, šis ir pareizi atspoguļots ziņomā. Tālāk brīvais mikrofons Magines kundze lūdzu. You, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju piekrist kolēģiem, ka vairāk likumdošanas aktu nav risinājums, ja mēs neieviešam pašreizējošus aktus. Otkārt, uh, Es uh, izaugu kopā ar um, kustību par vienlīdzību. Un pašlaik ir uh, jāatjaunina tās diskusijas starp uh, jauniem, jaunu vīriešu, jaunu sieviešu starpā par vienlīdzību. Jā, ekonomiskā krīze arī ir ietekmējusi uh, sievietes. Un ir skaidrs arī tas, ja vīrs zaudē darbu, tas ietekmē arī sievieti un ģimeni. 34. un 35. paragrāfā, jā, par tiem es pilnībā piekrītu. Uh, Un es atbalstu to, ka valstīm, kas nav uh, pieņēmušas um, konvenciju par uh, tirzniecību ar cilvēkiem, tad tas būtu jādara. Uh, Vardarbība mājās ir šausmīga realitāte, un daudzas sievietes e, ir nogalinātas mājā. Pavisam nesen īrijā bija šāds gadījums, kas attiec uz 38. paragrāfu. Tad mums būtu jāievēro subsidiaritātes princips par uh, abortu jautājumu, un tas būtu, šis paragrāfs būtu jāmaina. Paldies! Paldies! Komisāri, paldies! Komisāri, kungs, paldies! Pirms simts gadiem mēs cīnījāmies par balsts tiesībām sievietēm. Mēs vēlējāmies, lai mūsu tiesības ievēro. Un šodien es ticu tam, ka ja mēs iesaistīsim sievietes politiskā dzīvē, tīpaši nacionālā līmenī, tas ļaus mums nodrošināt vienlīdzīgus tiesības politiskā līmenī, un man liekas, ka sievietes arī šeit pavisam labi strādās. Pēdējās vēlēšanās Čehijas republikā sieviešu proporcija no 15 līdz 26 procentiem pieauga parlamentā, un mēs arī redzam līdzīgus piemērus citās valstīs. Sievietēm nav vienkārši kaut kas jālūdz. Ja mums ir vienlīdzīgas tiesības, tad uh, mēs varam aktīvi strādāt. Bet, ja sievietes nespēja iesaistīties politiskajā cīņā, tad mēs nevaram runāt par vienlīdzīgām tiesībām. Tieši tāpēc mums tādas būtu jānodriešina. Paldies! Paldies, priekšsādātāji! Es eh, īspirms laikā, kādu laiku arī lasīju lekciju Vācijā par to, kā nozīmē sievietē šodien biznesa dzīve, un cik daudz ir dažās tikšanās. Nu, un tad man kāds sievietes sacīja, nu, ko jums par to vīrs saka, nu, tas man pārsteidz, bet bieži vien jau eh, nevienam vīrietim taču neprasa, a, ko jūs sieva par to lūdzu saka, jā, ka jums ir tik daudz tikšanās. Lūk, jā, man tāds jautājums vēl kāds uzdod. Cits piemērs, man ierodas jauns uh, pāris, jauns ģimene. Viņiem tagad ir uh, sieviete pieņem, jā, nu kā ir gatava arī, protams, bērnu veselu uh, eh, aprūpēt, bet vīrietis, lūk, nav gadāvs. Un, un kāpēc tad sievietei jāuzņem šie pienākumi, kad dienu mainīt autiņus, jā, un vīrietis var strādāt un pelnīt naudu? Tālāk mēs redzam, ka ar vienu it kā tiek saskaņots un maksāts saskaņā ar koplīgumu, bet ar vienu atklājas gala beigās, ka sievietēm dažādos maksājums tomēr ir maksā mazāk naudu nekā vīriešiem, kas strādos tādu pašu koplīgumu. Uh, pās uh, noteikumiem. Bet galu galā atrada, izrādās vēl cits piemērs, ka 400% sieviešu, kuri vadošies amatomos, viņi katrā ziņā nopilna vairāk šādi uzņēmumi. Nu, lūk, tik daudz. Labi, tālāk Nikolēs Kūkungs. Președinte, este binevenită această rezoluție și mă bucur că... Paldies! Mēs apsveicam šo rezolūcijas priekšlikumu. Man arī prieks par to, ka uh, Es runāju par tām sievietēm, kas strādā lauksamniecībā, kurām nav noteikts skaidrs juridiskais status un nav nekāda arī tiesiskā skaidrība šajā ziņā. Tā ir nopietna problēma, kas ar vienu nozīmē nopietns seks. Un šis jautājums ir arī jāskat arī um, tālāk padomē. Spānijas prezidentūra to ir aktualizējusi, un mēs mm, katrā ziņā iestāmies, ka jāmeklē risinājumi. Es uzskatu, ka Sieviešu loma un sieviešu balss arī aktīvāk jāpauž eh, Eiropas attīstības stratēģijā 2020. gadam. Paldies! Paldies! Tālāk! Kādenbachs kundze. Gata, prezident, herr komisār. Priekšsēdētāja kungs. Paldies kolēģim Tarabelam. Manuprāt, 40 punkti skaidri parāda to, ka šī jautājums par līdztiesību ir viens no tiem, kurus mēs nevaram vienā stundā nemaz izdiskutēt, un te vēl daudz nopietni tālāku diskusijas ierosinājumu ir. Es gribu divus komentārus lietas pateikt. Pirmkārt, fakti. Daži fakti, kas runā par dzīmumu līdztiesību, ka tas atspoguļot Lisabonas stratēģiju. Nu, Lisabonas stratēģija gandrīz par to klusē, neko vispār nesaka. Un es gribētu aicināt padomu un komisiju, lai līdztiesības ziņā Lisabonas stratēģijā viņi 2020. gadam arī iestrādāt šo pozīciju. Otkārt, manuprāt, ir svarīgi, kā dalībvalstis nodrošina konkrētus uh, ietekmes novērtējumus. Jo mums skaidri jāskatās, kā krīze ietekmēs, un ja mēs to gribam tiešām apkarot šo krīzi, tad mums jāskatās arī tādas pasākums, kas vērsti īpaši uz sieviešu stāvokļa aizsardzību. Un tāpat jārunā par konkrēto prasību ievērošanu, kas ļaus sievietēm aktīvi piedalīties ekonomikas dzīvā, un, protams, ka sievietes ir pašnoteicējas par savu ģimeni, eh, ķermeni un savu veselību. Tālāk, Nikolai, lūdzu, kundze. Domnule președinte, apreciind uh, raportul... Godātais priekšsēdētāji, par šo ziņojumu es gribu dažas lietas teikt. Es uzskatu, ka ir svarīgi, protams, šāda likumdošana šajā ziņā. Uh, Nu, kāpēc? Tāpēc, ka sieviešu un vīriešu līdztiesība ir nozīmīgs jautājums mūsu kultūrā un civilizācijā kopumā. Tieši tāpēc mums ir jānodrošina šādi pozitīvie pasākumi, kas jau ļautu arī jau dzīvībai tajā sākumā arī baudīt cieņu. Kultūra, kas nodrošina sieviešu un vīriešu līdztiesību, jāņem vērā jau bērnība. Un ja mēs to nespējam nodrošināt jau cilvēku dzīves sākumā, tad arī mēs turpināsim šīs pašas debats un nākotnē arī varēsim ar vienu rīķināties tādu pašu nevienlīdzīgu situāciju starp vīriešiem un sievietēm. Civilizācija, kas balstīta uz zināšanām, kas balstās uz jauno ekonomiku, Šāda diskriminācija ir nepieļaujama. Ja tā ir jāpasūta. Paldies! pane předsedo dámy a pánové chci vás znovu upozornit že za. paldies es gribētu uzsvērt to faktu ka barcelonas mērķi nesakrīt ar eh, ekspertu viedokli. Viņi uzskata, ka maz bērni līdz divu gadu vecumam nebūtu jānodod bērnu aprūpes centros. Līdz ar to mums nevajadzētu gaidīt, lai dalībvalsts izpilda, izpilda šos, dalī, šos mērķus, jo maziem bērniem ir ļoti svarīgi, lai viņi būtu visu dienu ar māti vai ar tēvu vai vēl labāk ar abiem. Šajā ziņojumā ir da, samazinātas dalībvalstu kompetences, bet mums ir jācīnās pret vardarbību, pret sievietēm, pret bērniem un pret eh, cilvēku tirzniecību. Un tāpēc man jāsaka, ka šajā ziņojumā nav pausta cieņa nedzimušu bērnu tiesībām, un līdz ar to tas nav līdzsvarots ziņojums. Un es gribu pateikt to Špidla kungam un uzteikt viņa līdz šajā darbu. Lūdzu, vārds Roithovas kundzei. Liels paldies, ka devāt man vārdu. Ir fakts tāds, ka pēdējo gadu laikā es ir darījis daudz bērnu un sieviešu tiesību aizsardzības jomā, taču vēl ar vien ir problēma ar šo nevienādo atalgojumu starp vīriešiem un sievietēm. Un tam ir sakars ar to, cik daudz vispār sievietes nopelna savu mūža laikā. Šis atšķirīgais atalgojums ir arī saistīts ar daudziem sociāliem un tiesiskiem aspektiem. Mums vajadzētu sarīkot kampaņu, informatīvo kampaņu pa visu Eiropu tā, lai <laughs> cilvēks pārliecinātu, ka tie, kas valkā svārkus, nav ļaunāk, nav sliktāk par tiem, kas valkā eh, bikses. Diemžēl vēl ar vienu tabū statusā paliek eh, vardarbība ģimene un cilvēku tirzniecība bet eh, šie jautājumi būtu jāiekļauj arī sākumskolas mācību programmā. Un tāpēc man rodas jautājums, vai mēs tiešām pietiekoši augstu novērtējam sieviešu eh, lomu, ja mēs starptautisko sieviešu dienu uzskatām par pagātnes palieku. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs Boris Kungs. Pani Przewodnicząca, cieszę się ogromnie, że mężczyźni także wypowiadają się w dniu dzisiejszym, chociaż jak... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es esmu priecīgs par to, ka uh, arī šeit mazākumā pārstāvētie vīrieši tomēr izsakās. Runājot par eh, neizmantoto sociālo potenciālu, kas piemīt sievietēm, mums, protams, būtu jāvērš tas par labu, tā lai nodrošinātu sabiedrības attiestību. Uh, Fakts ir tāds, ka sievietes ir labāk izglītotas, taču tās negūs labākas darba vietas. Runājot par sieviešu piedalīšanos politikā, šajā jautājumā ir panākti sasniegumi, taču, taču uzņēmumu padomēs tās vēl ar vienu nav pietiekoši pārstāvētas. Uh, Bet līdz 2028. gadam ir prognozes, ka situācija uzlabosies. Es gribu pateikties Špitlas kungam par to, ka viņš ir piesaistīts Eiropas, piesaistīts Eiropas investīcijas fonda līdzekļus bērnu dārziem. Un es katrā ziņā gribu arī iestāties par uh, vecā, par paternitātes pabalstu. Paldies, saka priekšstādājs Tičau kundzes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Līdztiesības jautājums ir jau tiešām svarīgākais, ko mēs varam risināt, ir karjeras un ģimene. Un vajadzētu vienkārši nodrošināt pietiekamā apmērā bērndārs. Tagad šis uh, rindu saraksts ir pazīstams visā Eiropā, un ir daudz bērnu, kas vispār nevar dabūt savu vietu bērndārsā. Nedz arī veids kāda cita veida bērnu aprūpas iestādēs, jo vienkārši trūks šo vietu. Un tāpēc uzskat, ka mums jānodrošina lielākas investīcijas. Un ja mēs nodrošinām tikai vienu eiro bērndārsam, tad tas dod atpakaļ 6 eiro. Un tieši tāpēc es ceru, ka dalībvalstis un Eiropas Savienība nākotnē vajadzētu aktīvāk investēt šajā ziņā. Tāpat arī gribu norādīt, ka mm, vien audzinošie vecāki ir vismazāk aizsargāti. Paldies, Džiževska kundze, tālāk lūdzu. Szanowny panie przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy. Moim... Priekšsēdētāja kungs, kolēģi ir divas galvenās lietas, kas norāda uz eh, vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm, un viena no šīm lietām ir vienlīdzīgas ekonomiskās tiesības, un otrs ir lēmumu pieņemšanas process un piekļūšiem procesam. Ir pilnīgi nepie, nepieņemami tas, ka mēs turpinam mm, dzīvot ar tādu atšķirību starp eh, vīriešu un sieviešu situāciju. Sievietēm jāsaņem tāda pati alga kā vīriešiem. Uh, ir uh, jāuzsver arī tas, ka sievietēm būtu nepieciešams daudz vairāk uh, sniegt sev ieguldījumu politis, politiskajā un sociālajā dzīvē. Es esmu pārliecināta, ka jo vairāk sievietes piedalās šādā dzīvē, jo. jo vairāk mūsu nākotnes plāni saskanēs ar mūsu sabiedrības uh, ar mērķiem un Eh, citām lietām. Paldies, Basesko kundze turpina. Ekonomiskā krīze ir novedusi pie tās situācijas, kā par 1,6% ir eh, lielāks bezdarbs tieši starp sievietēm nekā starp vīriešiem, tad šī atšķirība ir 1,6%. Un tas nozīmē, ka sievietes arī mazāk piedalās lēmumu pieņemšanas procesā. Uh, Savukārt Eiropas parlamentā ir paudzes, eh, paudzes sieviešu īpatsvars no 31 līdz 37 procentiem. Rumānijā tas ir eh, arī vēl pieaudz un sasniedz 36%. Kādā ziņā mums tas ir ļoti svarīgi, ka bijušie Eiropas Savienības parlamenta deputāti ir kļuvusi arī par augšpalāts mm, vadītāju spīkeri Rumānijas parlamentā. Katrā ziņā mēs redzam, ka mums ir arī iespēja šos jautājumus risināt mūsu vēlēšana kampaņās. Paldies, Basesku kundzei! Un tā man bija priekšroka, un tātad vēl divi kungi. Un pirmais no tiem būs Kelī kungs, lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji! Debatas saucās vienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem. Tomēr lielākā daļa no runātājiem teica, uh, starp vīriešiem un sievietēm. Un tāpēc es gribēju uzdot jautājumu, kāpēc nav panāks lielāks progress kopš 75. gada, un atbilde ir tradīcijas, kultūra. Sievietes vienmēr tiek uzskatītas par mazāk nozīmīgām, un tā šāds pieņēmums joprojām pastāv daudzās valstīs, un ir grūti to laust. Ir labi, ka ir panākt zināms progress, gan eh, skaitļos, gan arī pēc būtības. Un, lai panāktu vienlīdzību, mums ir jānorāda likumdošanā eh, noteikti mērķi. Protams, ka ir vairāk arī jāsniedz informācijas, es tam piekrītu, bet eh, informācija ir jāsniedz arī jauniem cilvēkiem, lai uh, novērstu to uh, kaitējumu, ko ir radījuši, piemēram, dažādi televīzijas radījumi un citi, lai tātad mēs varētu nodrošināt vienlīdzīgu sabiedrību, vienlīdzīgas iespējas visiem. Paldies! Paldies! Un uh, nobeigumā Segerski kungam vārds lūdzu. Parasti notiek tā, ka sarežģītās situācijās vairāk darba eh, padara sievietes. Un sievietēm par to būtu arī jāsaņem pateicība. Eh, arī sociālo politiku veidā. Tātad šajā jomā daudz kas ir vēl jādara. Izskatās, ka likumdošanas aktu pieņemšana, lai eh, ievērotu šo te pamatprasību, uh, Um, un šādu aktu pieņemšanu varētu uzskatīt varbūt par šīta principa apstrīdēšanu. Izskatās, ka mēs daudz varam darīt līdztiesības jomā tieši saistībā ar izglītošanu, jo cieņu pret sievietēm nevar izteikt dokumentos, ja tas nav jau mūsu kultūrā, mūsu tradīcijās. Polijā mēs sakam, ka sievietes balsta visus uh, četrus mājas stūrus, un vīrieši savukārt balsta tikai vienu mājas stūri. Un, un, un šeit es gribēju norādīt uz to, ka sievietes parasti neuzskata par vienlīdzīgām. Paldies! Tagad es gribētu dot vārdu Špidls eh, kungam. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Debats bija ārkārtīgi stimulējošas, bagātas. Es esmu uzklausījis daudzas debatas parlamentā, un man liekas, ka šīs debatas bijis vienas no piesātinātākajām. Eiropas komisijas veidotā politika, Eiropas komisija, Eiropas Savienības politika uh, Tātad mums ir skaidrs, ka būtu jāvirzās šajā virzienā, runājot par vienlīdzību. Tā ir mūsu vērtību pamatā, kas ir balstītas uz fundamentālām tiesībām. Tātad vienlīdzībai ir jābūt visiem vienādai, un mums nevajadzētu izveidot kaut kādus mazas izņēmumu saliņas, kur dzimuma vienlīdzība netiek piemērota. Eiropas Savienības politika uh, saistībā ar vienlīdzīgām tiesībām. Tātad mums šajā jomā ir jādara viss, ko mēs spējam, lai nodrošinātu, ka 2020 stratēģija iekļauj vairāk jautājumus, kas ir saistīti ar dzimumu vienlīdzību. Tam es piekrītu. Daudzi runātāji minēja jau eh, kādu faktu, kam es piekrītu. Uh, ir, eh, tātad fakts ir tāds, ka, ja moderna sabiedrība vēlas būt veiksmīga, tai ir jāizmanto viss cilvēciskais potenciāls, kas tai ir. Tātad vienlīdzīgas iespējas dzimuma vienlīdzība ir tas konkurētspējīgais aspekts eh, tieši Eiropas sakarā. Par to es esmu pārliecināts. Mēs arī runājām par daudziem pasākumiem, kultūras pasā aspektiem, likumdošanu un citām lietām, kas ir saistītas ar šo visaptverošo jautājumu. Visi instrumenti, kas mums ir pieejami, uh, Un ir svarīgi tas, ka mēs ieviešam jau esošo likumdošanu un ka daram visu, eh, ko mēs spējam jau balstoties uz pastāvošo likumdošanu. Es zinu, ka ļoti daudz vēl ir jādara. Bieži ir tā, ka jauni likumdošanas akti, kas ir ļoti drosmīgi, var mainīt esošo situāciju. Daudzi no jums jau pieminēja Norvēģijas piemēru, tieši um, runājot par kvotām. Eh, sieviešu pārstāvībai lielu uzņēmumu baldēs. Man liekas, ka mēs varētu Norvēģijas piemēru analizēt, kas attiecas uz esošo likumdošanas aktu ieviešanu. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgs instruments un mums par to nebūtu jāaizmirst. Dāmas un kungi! Ārkārtīgi svarīgi ir tas, ka mēs nodrošinam līdzsvaru starp darba un ģimenes dzīvi. Tas ir ļoti svarīgi. Vienlīdzīgas iespējas attiecas gan uz sievietēm, gan uz vīriešiem. Tieši tāpēc es esmu ļoti uh, apmierināts ar to, ka mēs visi piedalījāmies šajās debatēs, ka mēs visi eh, sniedzām savu devumu, gan vīrieši, gan sievietes. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi visās debatēs. Dāmas un kungi, liels paldies par šo iespēju ierasties šeit pie jums šodien Eiropas parlamentā. Šī ir mana pēdējā oficiālā vizīte pie jums šeit. Paldies! Paldies Špidlkungam! Es gribētu arī tiešām norādīt, kā no parlamenta puses jums arī visu labu izdošanos un dievu svētību. Un visbeidzot, šovakar vārds būs eh, referentam Tarabels kungam. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšstādāja kungs ar Ali. Es gribētu pateikties komisāram par viņa pēdējo uh, runu šeit. Mēs bieži vien esam tikuši ar citās. Uh, vietās. Bet īsumā es gribētu pateikties visiem, kas šeit ir pauduši savu viedokli. Es kolēģi runās ļoti uzmanīgi klausījus. Un es arī priecājos par to, ka nebija maz, eh, sieviešu, maz vīriešu, mm, kas izteicās par šo jautājumu. Jāņem vērā, ka eh, sieviešu līdztiesības komitejā mēs esam tikai četri vīrieši no 61 locekļi. Lulinga kundze sacīja, ka. Mm, nebūtu, eh, ka šis balsojums par šo ziņojumu nebija pamatots, bet, nu, man jāsaka, ka. Trīs, ka trīs reizes vairāk bija balsu par, bet runājot par 38. pāntu, kurā ir eh, minēts, ka sievietei vajadzētu būt tiesībai pašai spriest uh, par savu uh, reproduktīvo veselību saistībā arī ar abortiem, man jāsaka, tas ir diezgan delikāts jautājums. Uh, Tomēr jāņem vērā, ka ir arī sievietes, kurām nav bijusi iespēja iegūt uh, pate, uh, attiecīgo izglītību uh, reproduktīvās veselības jomā. Un es gribētu arī. Uh, arī um, nosodiet to uh, liekulību, kas šeit uh, izskanēja. Tad, ja kaut kas tāds uh, notiek ar viņu pašu bērniem, tad gan viņiem visas medicīniskās rūpes tiek sniegtas. Es es saprotu, ka man vairs nav daudz laika izteikties, bet es gribētu sacīt, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Mēs runājām par uh, piespiedu laulībām, par galvasagas uh, valkāšanu, par uh, eh, ģenitāliju kropļošanu lai, lai vai cik kulturāli, lai vai cik tradicionāls būtu šīs um, darbības, tomēr mums ir jāņem vērā, ka tās ir pret sievietes cieņu un mums jāvērš pret tām. Liels paldies, Tārā Bēla kungs. Līdz ar to uh, apspriede ir beigusies un. Uh, uh, 9. 9. februārī rīt būs eh, nākošā sanāksme no 9 līdz 14.30. Eh,